Señor o presidente. Muito boa tarde. Labu pēcpusdienu visiem. Atsākam plenāru sēdi. Es tagad gribētu paziņot balsošanas rezultātus. Balsošana par pirmo grozījumu pakotni kas attiecas uz kopīgo rezolūcijas priekšlikumu par koordinētu ēs rīcību Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai. Rezultāti sekojoši balsošanā. Otrais grozījums ir pieņemts. Un tad jūs redzat šeit uz ekrāna rezultātus. Otrais grozījums tātad ir pieņemts.